Good afternoon, colleagues. Uh, Labdien, kolēģi! Ja jūs piekritīsiet, tad sāksim mūsu sanāksmi, pēcpusdienas sanāksmi. Tātad es jums piedāvāju uzreiz ķerties pie devītā darba kārtības punkta, kas ir pārskats par darba braucienu uz Budapestu un Vīni Gribētu tikai jums atgādināt, ka ITRE komiteja nosūtīja desmit eh, deputātu eh, delegāciju no 28. līdz 30. oktobrim šogad, un galvenais šī brauciena mērķis bija apmeklēt Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūti un arī eh, tā zināšanu un inovāciju kopienas gan Budapeštā, gan Vīnē. Gribu atgādināt, ka šis brauciens bija uh, īpaši ir svarīgs, jo nesen komisija ir piedāvājusi jaunu e IT regulu. Delegācijas vadītāja Karvaljo kundze mūs informēs eh, par šo jautājumu, un, protams, ja ir citi kolēģi, kas piedalījās delegācijā un gribētu īsi komentēt eh, šo braucienu, pastāstīt kaut ko par šo braucienu, tad viņi to var darīt. Pirms dot vārdu Karvaljē kundzei, gribētu sirsnīgi sveikt apmeklētāju grupu, kurus ir uzaicinājusi Karvaljo kundze no Algarves, no Portugāles dienvidiem. Sveicu jūs uh, mūsu komitejā. Jā, sveicināti. Un tagad viņiem būs iespēja uzklausīt, kā Karvaljo kundze pastāstīs mums par šo braucienu. On the ITRA delegation. Tātad par itre delegācijas braucienu uz Budapeštu un Vīni. Paldies, priekšsēdētāji! Delegācija apmeklēja Budapeštu un pēc tam Vīni. Tas bija brauciens, kas bija galvenokārt vērsts uz EIT, un tas bija ļoti interesanti, jo mums bija iespēja padziļināt diskutēt ar dažāda līmeņa darbiniekiem no EIT, gan no valdes, eh, ticām, tikāmies tātad ar eh, pārvaldes struktūru pārstāvjiem eh, un cilvēkiem, kas strādā EIT Budapeštā un šos te zik, dažādie līmeņi zik partneri um, un centri, tur ir dažādi līmeni zik. Mēs uh, tikām ļoti laipni uzņemti no visām pusēm, un mums bija iespēja padziļināti diskutēt uh, un arī ļoti atklāti diskutēt ar visu līmeņu pārstāvjiem no IT, no uh, ZIK Uh, no EAK un uh, gribu viņiem pateikties, uh, kas mūs pavadīja, kas ar mums diskutēja, atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem, kas mums bija. Tātad mēs ļoti augsti novērtējam šo te konstruktīvo un atklāto pieeju, kas uh, izrād, tika izrādīts šajās diskusijās. Mēs tātad ieguvām ļoti eh, labu informāciju no pirmā vota, un eh, tas bija ļoti vērtīgi, jo īpaši deputātiem, kas eh, vēl nepazina EIT tik labi. Ir divi ļoti pozitīvi aspekti, kurus es gribētu uzsvērt. Viens ir tāds, ka mēs bijām diezgan uh, apmierināti um, ar to, ka mums izdevās pārliecināties, ka EIT um, tika galā ar uh, reviziju palāca 2016. gada ziņojuma minētajām grūtībām, administratīvām grūtībām. Mums bija iespēja apspriesties par struktūru, un viņi ir diezgan droši, ka šis posms ir eh, noslēdzies un ir tāds kā jauns sākums EIT darbā. Mēs arī ļoti pozitīvi bijām eh, pārsteigti par eh, saturiskiem rezultātiem, ko mums piedāvāja dažādi ZIK, un viņu partneri bija ļoti detalizēta um, prezentācija no dažādām grupām. Uh, veselība, uh, izējumateriāli, enerģija un tā tālāk. Um, bija arī eksperti un citi pārstāvji, kas mums stāstīja par rezultātiem, un tomēr mēs esam identificējuši dažus uh, aspektus, kas būs svarīgi mūsu turpmākajos ziņojumos, un to esmu apspriedus arī ar uh, Matijas kundzi, kura ir līdzreferente. Piemēram, tādas lietas, kā. Ka lielāka atvērtība un eh, caurskatāmība, labāks geogrāfiskais līdzsvars Eiropas ietveros. Tie ir jautājumi, pie kā ir jāstrādā. Jāpanāk arī labāks eh, līdzsvars zināšanu trīsstūrī ar lielāku uzsvaru uz izglītību, un ir arī jāprecizē, kādas ir sinerģijas ar reģionālajiem fondiem. Uh, tie jau tiek izmantoti, bet eh, mums ir eh, jāpanāk, ka tiek panākts vēl plašāks sinerģijas ar reģionāliem fondiem un arī ar citām apvārsnes 2020 daļām un arī ar nākamo um, apvārsnes Eiropa. Mums ir iespējas, ka EIT ir nedaudz tā kā izolēts uh, no komisijas aktivitātēm pētniecībā un attīstībā un tur vajadzētu veidot labāku sadarbību starp EIT un pārējo apvārsni. Tie bija tie galvenie jautājumi. Mēs eh, arī sagatavosim savus eh, ziņojumus, izmantojot šo te gūto informāciju. Paldies un apsveicu jūs ar šo veiksmīgo braucienu. Eh, divi runātāji ir pieteikušies Katram vienu minūti piešķiršu. Tas būtu ļoti labi, ja jums tas izdotos. Lai tev Markaša kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Izteikšos pavisam īsi. Varu atbalstīt to, ko teica kolēģe. Man arī bija tas eh, prieks un gods eh, piedalīties šajā braucienā. Uh, Man ir trīs punkti, kas mani nedaudz satrauc. Ilgtspējība attiecībā uz ZIK, uz zināšanu un inovāciju kopienām, kas ir eh, noslēguši savu pirmo dzīves posmu, ja tā var teikt, un eh, tagad nav uh, jaunu finansēšanas iespēju papildu šim sākotnējam periodam. Tas ir tāds jautājums, kas mums ir jāpatur acīs Un kā jau tika teikts, um, arī geogrāfiskais līdzsvars nav nodrošināts, ir pārāk pārstāvēts zināms Eiropas valstis, jaunas zik radot, tas būtu jāņem vērā. Un uh, man vēl ir priekšlikums, tā nav kritika, tas ir drīzāk priekšlikums. Tad, kad zika koordinātori uh, um, satiekas, um, tas ir ļoti pozitīvi mums kā deputātiem, tā bija lieliska iespēja, būtu um, labi arī, ja citiem deputātiem būtu šādas iespējas tieši tādā jomā, kas tik svarīga ir mūsu darba kārtībā digitālajie jautājumi un klimata pārmaiņas, un tad mēs varētu uzklausīt šos cilvēkus. Paldies, tagad došu vārdu pie Karinēna kungam, lūdzu. Yes, from Riņu. Jā, no Riņu. Ja drīkst priekšsēdētāji, es gribētu runāt somu valodā, izmantot savu dzimto valodu kādu īsu brīdi. Pagaidīšu dažas sekundes. Arvoisa puheenjohtaja, minä en ollut mat... Paldies, priekšsēdētāji. Es nepiedalījos šajā braucienā uz Budapeštu, un tomēr es uzdrošinos uh, īsi izteikties. Pirmkārt, Es domāju, ka ir ļoti skaidrs un ļoti svarīgi, ka mums uh, var būt tāda sadarbības platformas, kur uh, augsta līmeņa tehnoloģijas un uzņēmumi var labāk sadarboties uh, valstu ietvaros, bet arī visā Eiropā. EIT tika lielā mērā tāpēc arī izveidots, lai radītu šo tikšanās vietu, lai radītu iespējas, radītu zināšanas, jo problēma Eiropā ir šīs zināšanas atziņas izmantot jaunu produktu radīšanā. Un, uh, Zināšana un inovācija kopienas eh, ir labs risinājums, tās eh, diezgan labi darbojas, pildot savu uzdevumu, bet man tomēr ir jāatzīmē dažas lietas. Pirmkārt, man ir svarīgi, lai EIT un ZIK eh, attīstītos ir vajadzīga administrācija Budapeštā, bet uh, darbībai jānotiek visā Eiropā tuvāk uzņēmumiem. Un es pats arī esmu domājis par šiem jautājumiem, uh, par šādām platformām uh, iekšēji dalībvalstīs. Un tomēr es domāju, ka mums ir vajadzīgs viss Eiropas risinājums. Un pēdējais novērojums, es saprotu, ka Trešais apvāršņa pīlārs uh, savos uh, uzdevumos uh, saskaņojas ar EIT un ZIK, un tomēr es domāju, ka tas viss ir vajadzīgs. Jā, šī diskusija bija paredzēta uz piecām minūtēm. Mēs esam jā, nedaudz iekavējuši jau. Vēl divi runātāji, lūdzu katram vienu minūtu, un tad uzreiz pāriesim pie nākamā punkta. Tagad Ījaba kungs, lūdzu. Jā, paldies. Es tikai gribēju atbalstīt to, ko teica Karvaljo kundze, kā referente. Es biju Vīnē un arī Budapeštā. Un uh, man bija liels prieks tikties ar šiem uh, inovatoriem, zinātniekiem un EIT darbiniekiem, kas mani pozitīvi pārsteidza, bija uh, šo te zik daudzveidība. Uh, Un šis brauciens bija labs eh, pirmais solis, eh, sākot strādāt par e SAI. Eh, Un tagad Buntīngas kundze, lūdzu, tikpat īsi. Here we go. On page four. Ceturtajā pāntā, ceturtajā lapusē jūsu mm, ziņojumā jūs rakstāt, ka daži zik Izpildu direktori kritiski runāja par EIT eh, e regulas eh, aspektiem. Kas bija tas, kas viņus eh, neapmierināja? Vai jūs gribētu tagad atbildēt? Please. Actually, we have asked to... Mēs visiem um, pārstāvjiem, izpildu direktoriem prasījām, ko viņi darītu atšķirīgi komisijas priekšlikumā. Uh, Viņi um, runāja par vienām tā pašām lietām būtībā. Pirmkārt, par izglītību viņi piekrīt, ka viņi var darīt uh, vairāk izglītības ziņā, bet uh, to var darīt uh, iekļaujot to savās aktivitātēs un nevis kā atsevišķu aktivitāte atšķirīgi no viņu inovāciju un pētniecības darba. Tas bija viens punkts. Otrakārt, viņi ir diezgan satraukušies uh, par uh, zika ilgtspēju. Tās uh, trīs kopienas, kas uh, sākumā sāka darboties par klimatu, ino e, enerģiju un digitāliem jautājumiem, kas notiks ar uh, šīm uh, kopienām, kā tiks pārtrauts uh, finansējums no komisijas puses tām. Un viņi bija satraukti arī par uh, budžetu un budžeta sādāli, jo budžetam sākumā ir jābūt nelielam un pēc tam tas pieaug, tā tas vienmēr ir paredzēts eh, ietver programmās. Un um, tagad būs eh, citāda līkme, sākumā būs lielāks budžets un pēc tam tas samazināsies. Tie, manuprāt, bija tie galvenie punkti, un uh, Marija arī minēja jau, ka ir um, izņēmumi par zik uh, sākotnējā regulā, un tagadējā komisijas priekšlikumā to vairs nav. Un uh, Marīza Matijas noteikti uh, pie tā strādās. Paldies! Un tagad ātri pāriesim pie 10. un 11. punkta par viedokļu apmaiņu par uh, eh, EIT paketi. Mums ir divi ziņojumi, divas referentes. Došu vārdu abām referentēm katrai piecas minūtes. Un pēc tam uzklausīsim ēnu referentus. Katram divas minūtes. Um, tie, kas ir atbildīgi par abiem ziņojumiem, var izteikties četras minūtes, bet lūdzu centieties uh, uh, iekļauties stundā desmit minūtēs, lai mēs varētu ievērot mūsu darbkārtības laika grafiku. Sāksim ar to, ka uzklausīsim Marijas Māties. Uh, Viņa ir referente par Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūtu uh, regulas pārskatīšanu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties savai kolēģei Karvaļo par sniegto informāciju. Mēs, protams, strādājam kopā, un mūsu mērķis ir radīt uh, skaidru sasaisti starp regulu un strateģisko inovāciju darba programmu, jo tikai tādējādi uh, tam ir jānotiek. Un man patiesībā nav laika runāt par visiem būtiskajiem jautājumiem saistībā ar šo regulu un regulas grozīšanu, tādēļ koncentrēšos tikai uz pāris aspektiem. Tāpat uh, gribētu arī uzklausīt uh, kolēģu, ēnu referentu viedokļus par šiem uh, diskusijas jautājumiem. Sākumā par parlamenta lomu. komisijā izmantotās tehnoloģijas, šis pārskatīšanas priekšlikums. Šeit runa ir ne tikai par regulu, par strateģisko inovāciju darba kārtību, bet arī par tādiem jautājumiem, kad saistībā ar šo pārskatīšanu rodas zināmi laika grafiki, ir šis laika grafiki faktors. Un mums ir eh, aktīvi jāstrādā pie tā, lai mēs kā parlaments arī varētu paust savu viedokli. Mums ir aktīvi jāiesaistās šo tiesību aktu pārskatīšanas procesos. Manuprāt, eh, mums ir jāīsteno mūsu kontrols funkcijas. Attiecībā šo septiņu gadu periodu mums ir jāsadarbojas. Mēs jau vairāk kārt esam par to runājuši, un šorīt no rīta tika pieminēti arī šie aspekti. Proti mēs koncentrējamies pārāk daudz uz EIT un ZIK konkrētās valstīs. Mūsuprāt, zikiem vajadzētu būt tādiem atvērtākiem, ka ir jānodrošina pievienotā vērtība jau esošām partnerībām, dalība dažādajos zikos ir eh, ļoti plaša, taču ir jādecentralizē arī EIT jāpaplašina, tādēļ jānosaka konkrēti kritēriji regulā attiecībā uz ziku, hubu piešķīrumiem. Šo konkursu ietvaros ir jānodrošina atvērtība, caurskatāmība, ņemot vērā ne tikai izcilības kritēriju, bet ne tikai šo kritēriju, jo dažreiz notiek pārmērīga koncentrēšanās tieši uz šo izcelības kritēriju. Manuprāt, EIT ir pārāk labs instruments, lai aprobežotos tikai ar to, kas e, ticis e, paveikts līdz šim. Ir dažādas aktivitātes, kas liecina par to, ka EIT vēl nav sasniedzis savu pilnīgo potenciālu. Es domāju, ka mums šie pārskatīšanas pasākumi, pasākumos jāiekļauj arī uzraudzība, cieši kontrolējot zikus, un varbūt, ka jāievieš īsāka laika grafika izvērtēšanas procesiem, jo septiņu gadu periods šķiet tāds diezgan garš. Un noslēgumā ārkārtīgi būtisks uh, aspekts, kaut gan man palikuši tikai 30 sekundes runas laika, tādēļ uh, eh, jālūdz priekšsēdētājs man ļaut pabeigt šo punktu. Proti darbinieku jautājums. Mēs zinām, ka EIT ir jāspēj sniegt atbildes uz jauniem izaicinājumiem un kritērijiem, un lai to paveiktu, tam ir nepieciešams vairāk cilvēku resursu savā rīcībā. Turklāt ir radusies tāda problēma, ka ir nepieciešamas tūlītējas atbildes, un regulā šobrīd ir tāds trūkums, ka pašreizējie EIT darbinieki nevar atjaunot, turpināt savus līgumus, tiklīdz kā tie iztek, un tas tūlīt notiks 2020. gadā, tādēļ mums uh, būs šī pārskatītā regula, taču nebūs uh, attiecīgie darbinieki, un mums ir jānodrošina, lai šis trūkums uh, regulā tiktu uh, izlabots, citādi mums eh, trūks darbinieku un augsti kvalificēti darbinieki turpmākā gada laikā pametīs šo institūciju. Mans runas laiks ir iztecējis, taču es domāju, ka diskusiju laikā mēs vēl varēsim runāt par citiem ļoti būtiskiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi pārskatot šo regulu. Un labprāt gribētu arī, protams, uzklausīt kolēģu viedokļus par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Tagad vārds Marijas Karvaljo kundzei, kur ir atbildīgā referente par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta stratēģisko darba programmu inovāciju atbalstam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī izvēlēšos piecus aspektus, par kuriem runāšu. Protams, ka mums ir vēl citi jautājumi, taču šie pieci ir visprioritārākie un par tiem jau sāku runāt, ziņojot par misiju uz Budapeštu un Vīni. Pirmkārt, gribu runāt par labāku līdzsvaru starp zināšanu trīs stūri, pievēršoties tieši zinātnes aspektiem. Manuprāt, EIT galvenokārt koncentrējās uz inovācijām un uzņēmē darbību, taču mazāk uz pārējiem diviem, trīs stūra stūriem, uz zināšanām un pārdali un arod ap, apmācībām arī. Mēs saskatām, ka šīs izglītošas izglītības aktivitātes, apmācības aktivitātes ir ir paredzēts tās pārskatīt, bet eh, šādas aktivitātes jau notiek, piemēram, dažādas eh, maģistra studijas uzņēmē darb, vidus uzņēmē darbības jomās, profesionālās apmācības. Taču tas ir jāsasaista ciešāk ar katru konkrētā zīka aktivitāti, un šis ir viens no aspektiem, kur eh, vēlamies piedāvāt grozījumus komisijas sākotnējā priekšlikumā. Otrs aspekts atsaucoties arī uz Matijas kundas teikto par atvērtību un caurskatāmību, mūsuprāt, eh, pirmie konkursi, kas tiek, tika izsludināti EIT, bija ļoti caurskatāmi, taču vēlāk procesa laikā, kad eh, ZIKS eh, pievieno jaunus centrus un partnerus, tas ir, protams, atkarīgs no katra konkrētā ZIKA, tad šie konkursi netiek eh, nodrošināti atvērtā caurskatāmā veidā. Mēs gribam nodrošināt to, lai šie atvērtie konkursi jauniem uh, piešķīrumu centriem partneriem būtu norma. Runāt par geogrāfisko līdzsvaru. Man ir mazliet atšķirīgs viedoklis no manas kolēģis uh, Marisas. Manuprāt, izcilībai ir jābūt kritērijam. Taču mums ir jāspēj nodrošināt geogrāfiskais līdzsvars pat ar šo izcelības kritēriju. Mums ir jāspēj apgūt arī šīs eh, nelielās iz, izcelības kabatiņas visā Eiropā, jo gala rezultāts jau būs tāds pats. Mēs gribam daudz eh, līdzsvarotāku geogrāfisko sadalījumu, taču paturēt izcilību kā vienu no galvenajiem kritērijiem, tas ir būtiski nevis tikai attiecībā uz valstīm, bet arī reģioniem, jo mums ir ļoti koncentrēta IT pārdala dažos reģionos. Nākamais punkts attiecas uz sinerģijām. Mums ir uh, jānoskaidro dažādie trūkumi, jāpalielina reģionālo fondu finansējums attiecībā uz EIT, un tāpat mums ir jāatrod uh, tāds labs veids, kādā veidā EIT var sadarboties ar Eiropas EIC. Mēs par to jau esam runājuši ar EIT un EIC, un ziņojumā mēs tad varam ierakstīt, ka šī sadarbība ir jāpaplašina jāpadziļina. Nākamais punkts ir uh, ilgspējīga. Ir uh, noteikums, ka pēc 15 gadiem šiem institūcijām jāspēj dzīvot pastāvīgi, taču, diemžēl, nav paredzēts tāds pēdējais pārējais posms un tādas finanšu uh, aktivitātes tādiem centriem, kas atrodas tālāk no tirgus, un tādēļ mēs varētu pazaudēt uh, gūtās zināšanas un pieredzi. Tādēļ būtu labi atrast tādu modeli, kas nodrošinātu ilgspējīgu finansējumu zikiem. Un pēdējais punkts eh, - šie divi jaunie ziki. Mums ir komisijas priekšlikumā piedāvāts divas šādas jaunas kopienas, un viens no jautājumiem ir radošās industrijas, mēs tam piekrītam, un otrs eh, tad jautājumu, jautājums paliek atvērts. Ir komisijas pētījums, kas ir konstatējis vairākus jautājums tēmas ietekmes novērtējumā. Viens no tiem, kā būtisks tiek atzīts ietekmes novērtējumā, un mēs vēlamies to piedāvāt ēnu referentu un kolēģu pārdomām. Mūsuprāt, tas izskatās ļoti nozīmīgs e, jautājums ne tikai Eiropai, bet visai pasaulē, un par to vēl nerunā EIT. Proti, tas ir ūdens jautājums, ūdens trūkums, kvalitāte, dažādas jautājumi, kas ir saistīti ar upēm, ezeriem, okeāniem, Šis būtu tiešām nozīmīgs tēmu loks, kādam zik. Mums jau ir tādi par eh, pārtiku, enerģētiku, veselību, taču ne par ūdeni. Šis ir eh, priekšlikums, kuru gribētu piedāvāt jums diskusijām. Lielas paldies! Lielas paldies, Karvaljo kundze. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Māris Matijas eh, kundzes ziņojumam referents ir Kubiļus kungs no ETP. Lūdzu. Paldies! Centīšos izteikties ļoti īsi. Šis uh, ziņojums par reglamentu varbūt ir daudz vienkāršāks nekā par šo strateģisko programmu. Taču jautājums ir, protams, kāda būs šī EIT stratēģija pagātnē, nākotnē, un vai pietiek ar to, ko komisija piedāvā savā regulā. Tas ir galvenais jautājums. Taču es saskapu vairākas, vairākas problēma jautājumus papildu tam, ko, ko vēl jau kundze jau minēja. Es nezinu, vai mēs spēsim gūt uh, atbildi šādi reglamentā. Pirmkārt, vēlos pateikt, ka es šeit esmu jauns uh, loceklis parlamentā, cenšos saprast, ar ko EIT nodarbojas, un tas, kā es to saprotu, EIT galvenais uzdevums ir šo zik radīšana. Tātad attīstīšana. Un man īsti nav skaidrs zināms, vai tas ir tāds kā tīklus vai kaut kādu klasteru izveidošana. Mēs pētām, kā inovācija tiek iznot citās valstīs, vai nu izmantojot reālus klasterus, kur iesaistīta zinātne, izglītība un uzņēmējdarbība tuvumā viens otram. Un, kad mēs lasām uh, literatūru par silikonu ielai, tad mēs zinām, ka lielāk nozīmīgākajās institūcijas silikonu ielajā, silīcija ielajā, viss notiek uz vietas, vietējā bārā, kur notiek vislielākās inovācijas, kur šie visi investori, zinātnieki sanāk kopā uh, tā teikt, krodziņā un rada jaunas, interesantas idejas. Un tad, kad mēs izveidojam šādu zika tīklu visā Eiropā, es īsti nesaprotu, kā tas uh, notiek, kā tas tiek īstenots. Tas būtu mans pirmais jautājums. Un otrkārt, ja EIT um, uzdevums ir radīt ziku, nodrošināt finanšu atbalstu startupiem, izglītības iespējām un tā tālāk, tad pienāk tāds posms, kad kādi pirmie šie zik saskarsies ar savu finanšu atbalsta apturēšanu no Eiropas Savienības. Un tā kā dažiem no viņiem sazinājos, tad saprotu, ka tas radīs lielus izdzīvošanas izaicinājumus šīm kopienām bez Eiropas Savienības atbalsta. Un man tas ir tāds strateģisks dabas jautājums, vai tas nozīmē, ka EIT misija, šis uzdevums radīt zikus, ir eh, dzīvot spējīgs, jo ziki paši par sevi nespēja izdzīvot un pastāvēt. Ja mēs palūkojamies uz visu akadēmisko literatūru, kas pieejama par klasteriem, tad vienmēr ir tādi secinājumi, kā klasteru izveidošana, izmantojot administratīvos spēku, tas nav tas labākais eh, risinājums, un iespējams, ka mēs arī nonāksim tādā situācijā, kur mums būs nepieciešams šīs skaidrās eh, atbildes, vai EIT tiešām rada to, ko vēlamies, klasterus reālām inovācijām un tā tālāk. Un otrs punkts noslēgumā, vismaz eh, pēdējos ziņojumos esmu lasījis, ka ziki nav tik interesanti lielajiem uzņēmumiem, kuri neiesaistās. Un ko tas nozīmē? Ja mēs palūkojamies uz inovācijām, kā tas notiek, tad vai nu no ar klasteriem, uh, Mm, kur iesaistās mazie vai lielie uzņēmumi. Mums bija Nokia, Ericsons, eh, Siemens, eh, šādi uzņēmumi, kas. Un kur eh, Eiropas Savienība centās ieviest kādas inovācijas stratēģijas, tad šie lielie uzņēmumi pazuda no Eiropas. Un mums ir jāplūkojas uz šo problēmu, proti, ka uh, EIT jābūt pievilcīgākiem lielajiem uzņēmumiem, jo, ja nebūs šo lielo uzņēmumu, tad dažas no šīm inovāciju atbalsta schēmām nespēja darboties. Lielas paldies tagad sociāldemokrāta vārdā par abiem ziņojumiem. Ir viens uh, referents uh, Galves Muņos kundze. Paldies, es izteikšos spāņu valodā. Lielas paldies! sākumā eh, gan Matijas, gan Karvaljo kundzēm par sniegto informāciju. Runāt par lielāko daļu komentāru un jautājumu mēs esam vienisprāts arī attiecībās to, kas būtu vēl uzlabojams. Proti, ka ir jānodrošina labāks līdzsvars šajā zināšanu trīsstūrī, un šeit es pilnībā piekrītu Kavaljo kundzei, ka attiecībā uz zināšanām un zinātni Vēl ir daudz darba darāms. Ir jānodrošina labāks geogrāfiskais līdzsvars, jo šī geogrāfiskā sadale ir ļoti nelīdzsvarota. Un šeit es piekrītu arī Karvaljo kundzei par to, ka izcelības kritērijam ir jābūt galvenajam kritērijam, piešķirot piešķīrumus. Ir jāizteno tādi mehānismi, ar kuru palīdzību var īstenot tādas iniciatīvas, kas iesaista daudz uh, tālākus reģionus, ir jāņem vērā par dažādajām geogrāfiskajām uh, situācijām, šīs geogrāfiskās asis eh, nav pietiekami nodefinētas, jo dažās valstīs ir nepieciešama lielāka uzmanība, taču citās valstīs tikai konkrētiem reģioniem lielāku uzmanību jāpievērš. Ja mēs palūkojamies uz šo zika izvietojumu, tad eh, tie ir lieli reģioni ar eh, lielu iedzīvotāju blīvumu, un tad ir tāda reģiona, kur vispār nav zika. Un par šie aspekti ir jāņem vērā. Vēl viens līmenis, kurā jānodrošina lielāks līdzsvars, ir uh, attiecībā uz dzīmumu sadalījumu. Tiešām var novērot, ka tas ir trūkums EIT darbā. Institūts ir uzsācis inst iniciatīvas, lai nodrošinātu labāku dzimumu sadalījumu, taču šeit vēl joprojām ir daudz veicams. Un nākamais aspekts. Uh, Manuprāt, Matieša skundze eh, ir taisnība attiecībā uz to, ka mums ir jābūt spējīgiem atrisināt šo problēmu, kas ir saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām. Ja mēs gribam paplašināt uzdevumu loku, tad mums ir jāpieņem arī vairāk darbā darbinieku, un tad nav tiešām saprātīgi ka e, institūtā vairs nestrādā vispieredzējušākie darbinieki, jo tiešām šeit ir jāatrod risinājums, ja um, mēs nevarēsim vairs izmantot šos darbiniekus, tas nenāks par labu ne tikai institūtam, ne zikiem, ne visai Eiropas Savienībai. Tad tālāk runāt par finanšu ilgspējību. Arī šajā jomā mums ir jāstrādā, mums ir jāņem vērā tas, ka uh, Ziki savā starpā ir ļoti atšķirīgi, katrs atrodas atšķirīgā situācijā, daži uzsākuši darbu agrāk. Tā teikt, šī pirmā zika, eh, šis pirmais zika eh, izlaidums nodrošina lielāku pieredzi nekā nākamie. Turklāt eh, šīs kopienas darbojas dažādās ekonomikas nozarēs un nevar piesaistīt arī uh, vienādas in investīciju apjoms, jo daži ekonomikas sektori tam ir labāk piemērot nekā citi. Un šīs atšķirības starp dažādajām, dažādajiem zīki ir jāņem vērā. Un vēl mazliet gribu atsaukties uz jaunajiem zīkiem. Um, revīzijas palāta ir sagatavojusi attiecīgu ziņojumu Eiropas Savienībai, kurā runā par tām jomām, kurās jaunie zika varētu darboties, šī radošā industrija, kultūra būtu viens areāls. Citādi Zika aktivitātes varētu sasaistīt arī ar apvārsnes Eiropa aktivitātēm. Ir vēl arī citas jomas, kurā nav tik aktīva darbība, taču lielākajā daļā Eiropas tiek uh, uzsākts dažādas invest inovācijas, investīcijas, tādi reģioni, kur ir mazāk aktivitāte. Piemēram, viss, kas ir saistīts ar socializēšanos, ar migrāciju, ar uh, šīm sociālajām inovācijām, manuprāt, šajās uh, jomās varētu vēl daudz ko paveikt. Tas sākumā viss no manas puses, un varu piekrist kolēģiem, ka šis institūts vēl joprojām ir atrodas tādā kā izolētā situācijā no visas pārējās uh, inovāciju stratēģijas. Mums ir jācenšas panākt lielāku sinerģiju, jo uh, Šis tiešām ļoti interesants, nozīmīgs instruments, kuru vajadzētu labāk izmantot. Paldies! Riņu vārdā Ījava kungs. Viņš izteiksies arī Solispēres kundzes vārdā. Paldies priekšsādātāji! Pirmkārt, gribētu paust atbalstu visam projektam kopumā un to, ka turpinām EIT darbu. Tomēr vairāk jautājumu, kas izskanēja, Nav nekas negaidīts, arī no mūsu skatu punkta riņu grupā raugoties. Pirmkārt, atvērtība. Zik atvērtība. Protams, ļoti labi zinām, ka pirms 11 gadiem tika izveidots šis institūts ar milzīgu autonomiju valdei. Ideja par jauniem zik un jaunu partneru piesaisti. Ja mēs ejam uz priekšu, un ja svarīgākais EIT mērķis ir veidot Eiropas inovāciju vidi, tas nozīmē tātad papildus zik atvērtība jauniem partneriem ir būtiski svarīga, un tas saistīts arī ar EIT un zik saredzamību visās dalību valstīs, jo pat šeit, Eiropas parlamentā, tad, kad vēršamies pie kolēģiem un runājam par EIT, Ir visai daudzi no mums, kas patiesībā nezina, kas tāds ir. Lai arī šis projekts jau 11 gadu garumā darbojas. Tas nozīmē, ka arī informētība, sāredzamība ir problēma jautājums, un arī to varētu atrisināt, veidojot EIT inovāciju centrus dalību valstīs. Arī tā ir ideja, par ko ir domāts komisijā, un mēs to atbalstām. Otrs jautājums Geogrāfiskais pārklājums piekrīt ekscelences kritērijiem, bet jebkurā gadījumā mēs šeit runājam ne tikai par to, ka ir nepieciešama inovāciju vide Eiropas Savienībā, bet arī nacionālā līmenī dalībvalstīs. No šāda skatu punkta raugoties reģionālo inovāciju schēma ir jāatbalsta arī nākotnē. Tā bija brīvprātīga savulaik. Tagad tā būs obligāta. Komisijas priekšlikumā 10% ir RIS noteikti. Un, manuprāt, šeit vajadzētu, varētu paaugstināt šo cipari attiecībā uz finansējumu. Un trešā lieta, ko minēja daudz citi kolēģi - finanšu ilgspējība šiem zika. Pamatīdeja, ka ir pakāpeniska atteikšanās un uzraudzība kas varētu būt nedaudz um, biežāka nekā reiz septiņos gados, ideja ir laba. Ideja ir uh, panākt, ka šim zik ir pievienotā, Eiropa, pievienotā vērtība Eiropas līmenī, kas saglabātos Eiropā, un te jārunā arī par sadarbību. Bet jājautā, ko tas īsti nozīmē? Varbūt, ka strateģisko inovāciju darba kārtībā būtu iekļaujams kas vairāk, varētu plašāk skaidrot, kādas tiesības, kādi pienākumi ir šiem zik pēc 15. gada. Un par pēdējo jautājumu - jaunie zik. Viens no jaunajiem zik jau ir piedāvāts strateģisko inovāciju darbu kārtībā. Tas ir attiecībā uz ražotajā, eh, radošajām inovāt, inovatīvajām nozarēm. 25. gadā, ja mēs uh, organizēsim desmito ziku, nu, būtu jauki, ja mums būtu skaidra un caurskatām procedūra par jauno ziku izstrādi. Kā tad īsti ir ūdens jomā, migrācijas jomā, arī tā kā ideja ir izskanējusi, tad caurskatāmība saistībā ar jaunajiem ziku ir būtiski svarīga, manuprāt. Liels paldies! Paldies, Ieva kungs! Zaļo vārdā viens un tas pats ēnu referents attiecībā uz abiem dosjē. Vārds Buhnera kungam, Klaus. Dank. Paldies. Es arī redzu EIB darbu kā ļoti būtisku. Tas izlīdzina trūkumus mūsu Eiropas pētniecības struktūrā, gan attiecībā gan uz finansējumu, gan arī uz radošo vidi. Un tāpēc, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgi mūsu inovācijas spējai turpmākajās desmitgadās, bet tas viss ir e, jāaprīko arī atbilstošu budžetu. Un šeit e, iepriekšējā runātā jau minēja to, ka mums te ir vajadzīgi uzlabojumi. Un, kā jau tika arī pieminēts, man ir iebildumi pret eh, institucionalizēto partnerību apvārsnes Eiropa ietvaros, ka tam vajadzētu tagad kļūt par tādu kā modeli. Neesmu pārliecināts, ka tas uh, ņem vērā zik īpašo raksturu. Kāds piemērs nosacījums, ka, deve, ka 40% dalību valstu ir jāpiedalās partnerībā, uh, Dažās jomās ir eh, saprātīgs nosacījums, bet ne visās. Es pats eh, vadīju Eiropas eh, sadarbību pētniecības jomā. Šādi ierobežojumi dažkārt ir tiešām patiesi šķēršļi. Un tad vēl tika minēts kaut kas, ko es arī gribētu uzsvērt - izvēles kritērija jaunajiem zik tiem ir jābūt skaidriem un caurskatāmiem. Iepriekšējais runātājs jau ļoti labi par to izteicās. Es uzskatu, ka ir uh, ļoti daudz problēmu, kas ir jāatrisina. Protams, mums ir jāizdara izvēle, bet šai izvēlei vajadzētu būt tādai, kas uh, nodrošina pēc iespējas lielāko caurskatāmību. Un tad, kad izvēle ir izdarīta, uh, zik nevajadzētu kļūt par tādām slēgtām grupām, kopienām. Tur vajadzētu būt iespējai arī pieņemt jaunus partnerus. Tas ir īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri no paša sākuma varbūt vēl nesaņem visu informāciju vai varbūt uh, tikko ir nodibināti, un tāpēc ir jābūt uh, šai iespējai arī vēlāk iesaistīties. Jauni izcilības centri uh, reģionos, kur nav pārāk daudz informācija, inovācija, protams, ir svarīga, bet, kā jau arī iepriekšējā runātāja uzsvēra, izcilība ir svarīgāka. Ir vienkārši tā, ka dažiem jautājumiem daži reģioni piedāvā labākus priekšnosacījumus nekā citām tēmām, un to vajadzētu ņemt vērā. Visu tagad vienādot visā Eiropā, visus iekļaut, uh, tas, manuprāt, um, nebūtu piemēroti. Un visbeidzot, pēdējais punkts. Mums Eiropā ir uh, lielas problēmas sasniegt pašu nospraustos klimata mērķus. Manuprāt, arī šajā kontekstā tas ir jāskat kā svarīgs aspekts. Klimata mērķi pilnīgi noteikti ir jāiekļauj EIT mērķos un uzdevumos un arī inovāciju darba kārtības stratēģijā. Ilgtspējas principi ir uh, arī uh, vairāk jāņem vērā biznesa plānos. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Paldies! Thank you so much. Thank you for your comment. Paldies par komentāriem. ID grupas vārdā Eh, divi eh, runātāji, divas minūtes katram. Andrija Karopo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Par ekonomiku es izteicos jau iepriekš, pirms diskusijām, bet gribēju pateikties Karvaļo kungam par Bu Budapešts un Vīnes eh, šīm vizītēm. Divās dienās viņš ne brīdī neatstāja rokas mierā, aktīvi strādāja, bija ļoti uh, aktīvi koncentrējušies darbu arī mēs. Visai komitejai liels paldies! Ir daudz jautājumu par šiem specifiskajām tēmām. Manuprāt, SWOT analīze, tātad uh, ieguvumu un, um, un vājo vietu analīze, kas tika veikta attiecībā uz šo institūtu, tā, tur ir kāds mīnus. Ir veikta analīze attiecībā uz institūtu, ir izskanējusi arī kritika. Nu, manuprāt, varbūt vajadzētu izmantot uh, šo gadu laikā gūtos rezultātus un balstīties tiem attiecībā uz nākotni. Kā jau minēja Buknera kungs, vai tiešām mēs gribam šādu ekskluzīvu klubu vai tomēr uh, būt atvērtākiem, atklātākiem. Par caurskatāmību runājot, atvērtību runājot, šeit ir daudz jautājumu. Saredzamība, kā jautājums. Nu, es īsti nezinu, cik tas ir uh, aktuāli, bet šis inovāciju institūts uh, um, šķiet, ka ir tāda struktūra, stabila struktūra, nevis elastīga. Tā ne, ne, neatgādina kopienu, tā šķiet vairāk tāda uh, rigīda struktūra un uh, mūsu kolēģi parlamentā, jā, daudzi nezina, kas ir EIT. Nu, iedomāsimies, kas notiek uh, dalībvalstīs tādā gadījumā. Tādēļ um, vajadzētu šo struktūru pasniegt kā tādu ideju, kā kopienu, un tad skaidrot. Un vēl kāda lieta, kā to minēja šodien ģenerāla direktors Pakē. Apvārsnes Eiropa attālinās no klasteru idejas, bet attiecībā uz EIT mēs turpinām iet šo ceļu, tā, mums tas šķiet pareizais ceļš, un kas attiec uz uh, radošajām, um, inovatīvajām nozarēm, arī tur, nu nevaram mēs pilnībā būt nodalīti no, no tātad. Uh, apvārsnis Eiropa, šī plašākā konteksta un izvēlētā ceļa tur. Paldies! Liels paldies! Otrais ziņotājs, ēnu referents ID Elena Līcī, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Liels paldies par sniegto prezentāciju un informāciju attiecībā uz to, kā darbojas um, tā tad EIT un viņu uh, strateģiskā uh, Uh, darba kārtība. No mūsu grupas puses gribētu atzīmēt, ka atbalstām vienmēr inovācijas un uh, pētniecību, ja tas nesīs taustāms labums visai Eiropas ekonomikai. Tomēr, diemžēl, uh, Šobrīd saņemtie dati no uh, parlamenta pētniecības dienesta attiecībā uz ietekmes izvērtējumu strateģiskajai inovāciju darba kārtībai norāda, ka 73% no finanšu iemaksām EIT ir koncentrēts piecās valstīs - Nīderlande, Vācija, Francija, Zviedrija, apvienotā karaliste, saukšu tās vārdā. Uh, Tas nozīmē, ka trūkst integrācijas un trūkst tātad um, tā, tā, atbalsta zika pārējos Eiropas reģionos. Priekšlikumā tiek runāts par to, ka būtu jāstiprina reģionālās inovācijas schēmas, bet nav atrunāts, kā, kā praktiski tas notiks atbilstoši kādiem parametriem. Tātad, kāds tad ir plāns, kā mēs nodrošinā, nodrošināsim lielāku līdzsvaru starp finansējumu dalību valstīs? Tas bija pirmais jautājums, bet, manuprāt, tam jau kāds pieskārās. Un vēl komisijas izstrādātais ietekmes izvērtējums 19. Eh, gada augustā tur ir norādīts, ka 76% no atvērtajām publiskajām konsultācijām apstiprina, ka uh, izglīt, augstākās izglītības iestāžu veiktie pasākumi ar to, tātad tas nav pietiekamā mērā sasaistīts ar vietējām reģionālām struktūrām. Tad, nu, jautājums, kā mēs plānojam labot šo līdzsvara trūkumu. Mana partija Lega un EID grib veicināt ZIK projektu īstenošanu vietējā līmenī. Tomēr šajā pašā dokumentā ir norādīts, tā ir 53. lapuse, ka daži zik partneri ir pauduši bažas, sūdzē, sūdzoties, un es lasu šeit, ir vairāki svarīgi partneri, un finansējums tiek sadalīts starp viņiem. Citāta beigas. Un tas man šķiet ir vēl grūtāk atrisināms nekā vispārējais, kas līdz šim ir izskanējis. Kādā veidā plānojat pārvarēt šīs problēmas un nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz finansējuma sādali. Vēl aizvien um, tātad uh, nodrošinot to, ka um, nauda tiek dalīta pēc ekscelences līmeņa. Un ko darām gadījumos, ja kāds sūdzas, ja tiek, problē, ja tiek atrasts problēmas un kāda veida kontrols tiks veiktas? Atbalsts zik Šeit EIT vēlas um, īpaši stiprināt izglītības apmācības uh, pasākumus, uh, lai nodrošinātu nākamo talantu paudzi. Lega atbalsta šāda veida pasākumus, un mēs gribētu stiprināt attiecības starp uh, universitātēm, pētniecību un maziem vidējiem uzņēmumiem, kas bieži vien uh, Uh, ir attālināti no šiem pasākumiem uh, saistībā ar to, ka trūkst informācijas un pārmērīgs birokrātiskais sloks. Ja vēlamies nedaudz mainīt, uzlabot EIT um, šo brendu kā tādu, kā mēs to darīsim? Starp universitātēm, ja lielākajā daļā gadījumu šis institūts vispār nevienam nav pazīstams, mēs aicinātu uh, veikt Uh, investīcijas, paturot prātā, ka ne tikai lielās universitātes var šeit būt aktīvas un strādāt, arī mazās universitātes var mm, iesaistītajās šajās programmās, un tās ir arī tuvākas uh, tātad uh, saņēmējam, un mūsuprāt, tādējādi mm, šī, šis brands būs atpazīstamāks. Lielas paldies par iespēju izteikties, atvainojos, ja pagari. Paldies, ECR, viens un tas pats ēnu referents attiecībā uz abiem dosjē Robroskungs, lūdzu and he is replaced by Mr. Un viņu aizvieto Rokana kungs, lūdzu. Liels paldies! Diemžēl eh, Rokungs nevarēja ierasties, viņš ir misijā Vašingtonā, bet viņš gribētu norādīt, ka jautājums ir ļoti svarīgs. Viņš man aicināja sakojušo lietu nolasīt tikai seši punkti. Ir jāpazemina, jāsamazina administratīvais sloks jaunu uzņēmumiem, MVU un pētniekiem eh, nav lielāku tātad, eh, ienaidnieku kā pārmēru daudz Um, tātad prasība attiecībās birokrātiju. Zik ir jāapmainās ar labo praksi un gribētu jautāt komisijai, kādā veidā un cik lielā mērā tas notiek šobrīd. EIT ir jākoncentrējas uz zināšanu trīsstūra radīšanu, to minēja arī vairāk citi kolēģi un mēs neesam īsti pārliecināti, vai tīri izglītības uh, aspekti ir tie, kur radīt, var radīt vislielāku pievienoto vērtību. EIT ir jāno, jānovērt pētniecību tirgu par geogrāfisko līdzsvaru, Gribētu uzsvērt, ka mums ir ļoti svarīgi, lai EIT primāri būtu virzīts uz izcilību. Par sinerģijām ar apvārsnis Eiropa. Šeit varu piekrist, mēģi, jāmēģina saglabāt sinerģijas, bet vēl jau svarīgāk ir jāskatās vai nav pārklāšanās, jo īpaši mēs domājam par Eiropas inovāciju padomu, un šeit gribētu jautāt komisijai, kā jūs izvairīsieties no jebkāda veida pārklāšanās. Pār finanšu ilgspējību. Piekrītam pirmajiem zik, kas nav finansiāli ilgspējīgi, vēl ir jāpalīdz, tomēr vajadzētu noteikti ierobežot pārejas periodu. Finansējumam jābūt nosacījumiem balstītam, jo mēs nevaram turpināt finansēt zik, kas nedarbojas. Um, ar nepacietību tur sagaidām uh, tālāko sadarbību ar uh, referentu un ēnu referentiem. Paldies! Liels paldies! Attiecībā uz otru dosē ēnu referents goe aizsamaties kundze. Vēlties, ko teikt, lūdzu? Es varu par abiem beigās. Neuztraucieties. Labi, trīs cilvēki pieteikšies izteikties. Ellera kungs pirmais. Thank you. Paldies. Kolēģi. Gribētu nedaudz atgādināt, ka mums jāpievērš uzmanību detaļām ieraugāmies tikai statistikas datos par geogrāfisko līdzsvaru, tad jā, varētu rasties iespējas, ka nauda nonāk piecās valstīs. Bet, ja paraugāmies centru izplatību, tad aina ir atšķirīga. Un konkrēti, jo īpaši, manuprāt, tas ir saistīts ar ideju par EIT darba kārtības atrunāšanu attiecībā uz tādiem reģioniem, kas vairāk atpaliek, tur tie centri ir tas interesantākais, jo uh, Tur ir ideja par to, kā izplatīt. Nu, parasti nebūs tā, ka um, šie nedaudz uh, atpaliekošākie reģioni nav tā, ka viņiem viss ir gatavs un viss uzreiz ir pieejams spēcīgs tehniski. Te, Tehniskās universitātes, uh, universitāšu izplatība, nē, tas ir sasaistīts ar, ki, ar ziku. Bet kā izplatīt šīs zināšanas? Manuprāt, tur lielāka uzmanība jāpievērš centriem, hubs. Nu, varam kritiski runāt arī par tiem. Tomēr, ja mēs runājam tikai par statistiku un zik, tas rada nepreizu iespaidu. Par dzimumu līdztiesību, jā, esam par to runājuši. Bet no kurienes nāk šie dalībnieki? Tie ir tehnisko universitāšu studenti. Un ir problēmas ar sieviešu īpatsvaru dabas zinātnēs, uh, Tādēļ jā, ir jāizmanto instruments, ir jāatrunā šīs lietas, tomēr apzināsimies, ka ziks nevar mainīt to demografisko realitāti, paturot prātā tehnisko universitāšu studentu sastāvu. Jāsaprot, kur ir problēma un kur ir risināšana. Par nozars dalību. Būsim godīgi, tas bija politisks lēmums sākumā. Nu, piemēram, identificēta klimata, tātad inovācijas klimata vai vides jomā. Jo zinājām, ka tobrīd uzņēmējdarbības puse iztrūka šajā jomā. Klimats, klimata pārmaiņas, tur tā problēma bija, ka nebija tobrīd um, tāda uzņēmējdarbības pieprasījuma tirgū. Tas bija vairāk ar uh, regulējušo vidi saistīts pasākums, nevis ar tirgu. Uh, Ja mēs paraugāmies klimata zik, tad jā, varam būt kritiski, tomēr atzīsim, ka sākumā mēs radījām šo radījumu, kur mēs daudz ko sakoncentrējām vienā, vienā kopumā, bet attālinājāmies no šīs pamatidejas, ka šeit mēs gribam mainīt tātad izglītības tendences, mēģinam panākt universitātes lielāku uzmanību pie, pievērš uzņēmējdarbības prasmēm. Uh, Tajā pašā laikā šeit ir jauna uzņēmuma, gribam, lai nozare arī piedalītos aktīvi inovāciju schēmās. Manuprāt, tas labākais risinājums, būt, ko vajadzētu ņemt, ir revizijas palātas ziņojums. Komisija ir veikusi daudzus auditus. Uh, un viņi koncentrēs jautājumu, vai nauda tiek pareizi tērēta, vai tā tiek pareizi tērēta atbilstoši tai definīcijai, ko paši esam atrunājuši par veiksmes stāstu vai problēmu. Bet, nu, definīcija ir visa atslēga. Revīzijas palāta savukārt ir norādījusi uz virzienu, kurā jāiet. Šī ir pirmā reize, kad uh, revīzijā tika skatīta ietekme kā perspektīva, un, un tas būtu vadošais princips attiecībā uz to, kur parlamentam vajadzētu uh, kādā virzienā vajadzētu strādāt nākotnē. Mēs nedrīkstam pārmēru noslogot šo instrumentu. Arguments par to, ka tam nav ietekmes Eiropas uh, līmenī. Sākumā tas bija domāts kā mm, tātad Eiropas MIT universitāte, tad mēs nedaudz pazeminājām ambīciju latiņu, teicām, nu, ja nebūs MIT, tad EIT sākumā, daži zika, un tad jau skatīsimies. Nu, nevaram sagaidīt, ka ar 3 miljardu budžetu mēs pilnībā aizmainīsim augstākās izglītības sistēmu Eiropā, un tagad tā būs virzīta tikai uz inovācijām un tehnoloģiskajām um, tātad jauninājumiem ar 5 zika Eiropā. Tas ir izējas punkts. Bet, manuprāt, Tas vadošais dokuments, kas ir ļoti interesants, visai kritisks, visai neitrāls, ir revīzijas palāca izstrādātais. To varētu izmantot kā tādu vadošu instrumentu, kas mums palīdzētu darbā. Jo nav jau tā, ka mums vienkārši ir jāskaita stunda šeit kopā un tas mums sniegs rezultātu. Tas sniedz mums ideju par to, kā iet uz nākotni un koncentrēties uz uh, šī pasākuma ietekmi kopumā. Paldies! Uh, finally. Paldies, Eller kungs, un tagad Domārkeša kundze, lūdzu. Muito obrigada, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu pavisam īsi izteikties par trim aspektiem, kas man šķiet ļoti svarīgi. Pirmkārt, šis te EIT un um, eh, kopienas tās tiek izveidotas, lai risinātu konkrētu problēmu, proti uh, kā pāriet no pētījuma rezultātiem uz inovācijām. Un tā ir patiesa problēma Eiropas Savienībā, kas mums ir jāatrisina. Man ir jāatzīst, ka, mm, jā, arī varbūt, ka es kļūdos, bet uh, nav daudz valstu pasaulē, kur tas tiek atrisināts bez palīdzības. Uh, es šeit domāju gan uh, eh, administratīvu palīdzību, gan arī tādu palīdzību no, uh, no valdības puses. Protams, ka uh, Publiskais atbalsts nav tāds, kas var ilgt mūžīgi, bet tas ir tāds eh, tomēr atspējas, un eh, mūsu politiskajai grupai sociāldemokrātiem to ir svarīgi uzspērt. Otrakārt, kad mēs runājam par uh, zik ilgtspēju, tas nenozīmē, ka uh, tagadējā pievienotā vērtība jau nebūtu redzama vecākajām kopienām, un tāpēc ir ļoti svarīgi raudzīties uz uh, iegūto pieredzi, piemēram, kādas, uh, uh, pie, kādu pieredzi ir guvuši uzņēmumi, piemēram, enerģijas jomā, to mēs arī uh, varējām konstatēt, un tās arī ir lietas, kas ir jāizvērtē. Un treškārt, es nepiekrītu uh, idejai par um, šo te geogrāfisko līdzsvaru. Jā, mēs zinām, ka tas ir svarīgi, bet arī pašos reģionos ir izcilība, ir izcili zinātnieki un uzņēmumi, kas var piedalīties šajos projektos. Tātad pastāv problēma, un to mēs esam konstatējuši arī e, citās programmās. Uh, Ja tas viss tiek koncentrēts eh, zināmos reģionos, tad tas ir problemātiski. Mums ir jāraugās, kā tas eh, ir radies, un tas ir eh, jānovērš. Paldies tagad Bantīngas kundze, viņa lūdz vārdu. Paldies, es šeit runāju, kā referente par atzinumu no kultu komitejas. Es skatos uz to no izglītības skatu punktu, bet interesējos arī par zinātni un tehnoloģijām. Uh, Līdz ar to arī e, skatos no itra skatu punktu pāris punkti. Pirmkārt, par ambīciju līmeni. Kā tas ir likumdošanā rakstīts? Un man jāsaka, ka e, mani tas ļoti satrauc, kā tur ir tas formulēts, jo tas nav īpaši ambiciozi formulēts un zinātnē no un tehnoloģija knap tiek pieminēta, bet esmu runājusi ar komisā, komisiju un EIT direktoru. Uh, Esmu pārliecināta, ka darbs, kas tiek veikts daudzās jomās, ir ļoti kvalitatīvs, un daudz no tā gribētu arī ierakstīt likumdošanā, un pie tā strādāsim. Bez izgudrojumiem nav inovāciju. Tātad es tiešām uzskatu, ka tehniskā izglītība ir ļoti svarīga, lai EIT varētu turpināt darboties. Un atcerēsimies, ka tas ir inovācija un tehnoloģija institūts. Mēs nepārdodam tikai idejas, mēs pārdodam produktus, tātad idejas, ko var izmantot ikdienas dzīvē. Domājot par šo te sadalījumu un, un tā paplašināšanu, kas ir kritiski, šeit um, mums ir jābūt tādam EIT, kas kalpo visām dalībvalstīm vai vismaz pēc iespējas uh, vairāk. Mums ir jābūt augstām ambīcijām, augstiem standartiem. Tas viss ir svarīgi un paturot to prātā, mums vajadzētu sākumā vairāk uh, finansēt. Uh, um, izglītību. RIS um, biedrus mums ir jāiedrošina um, tehniskā un arī uzņēmētarbības likuma uh, izglītības atvainojas. Un uh, cilvēki Rumānijā ir tikpat gudri kā apvienotajā karalistē vai citās valstīs. Visis, vienkārši viņiem nav bijuši šie daudzie gadi, ko viņi varēja pavadīt izglītības sistēmā. Paturot to prātā, gribētu pievērsties finansējumam, un jaunais finansēšanas modelis šķiet ļoti sāprātīgs, tāpat kā uh, Eh, citiem. Man ir eh, bāžas, ka eh, agrākie modeļi nebija īpaši veiksmīgi, bet es aicinu neaizmirst, ka vismaz 30% atbildība no EIT un KIK ir izglītība. Un izglītību nekad nedrīkst veidot kā peļņas gūšanas pasākumu. Tātad, eh, jā, mēs gribam, lai kik eh, pelna, lai sevi var finansēt, bet mums ir tas jāsalāgo ar to, ka mums ir nepieciešama kvalitatīva izglītība un pētniecība. Un arī pētniecība nevienmēr uh, ir pēļņu nesoša, kamēr uh, inovācijas nerodas. Runājot par atvērtību, es piekrītu, ka tam nevajadzētu būt tādam slēgtam klubam. Uh, Un tas ir cieši saistīts arī ar redzamības jautājumu. Un pirms es uh, ierados uh, parlamentā, es nekad nebiju dzirdējusi par EIT. Es vairāk kā 30 gadus Lielbritānijā strādāju kā zinātnes žurnāliste un nevienu uh, reizi nebiju dzirdējusi par EIT. Un tas man uh, lika matiem celties stāvus uz galvas. Uh, jo es redzu, kādu uh, darbu viņi tur dara, vienkārši viņi nav redzami. Mums ir jāraugās, eh, kādas ir budžeta pozīcijas eh, šajā jomā. Mums ir jāpadara EIT redzamāks, uh, lai sabiedrība par viņiem uzzina. Un uh, cilvēkiem ir jāzina vispirms par šīm finansēšanas iespējām, pirms viņi uz tām var pieteikties. Un arī, ja EIT grib saglabāt mūsu atbalstu, tad viņiem ir e, jāpiedalās mūsu uzklausīšanās. Un ITRE uh, e, varētu piedāvāt vismaz uh, vienu uzklausīšanu no katra zik gadā. Un visbeidzot, mēs nonākam pie kult priekšlikuma CCI zik. Te daudz neko neteikšu, bet eh, jāatceras, ka tas ir tehnoloģija institūts un inovācija institūts, un mums nevajadzētu aizmirst, ka lielākā daļa ieņēmumu no radošajām nozerēm nāk no filmām un videospēlēm un eh, straumēšanas dienestiem, un tas viss eh, prasa tehnoloģiskas inovācijas, un mums pie tā vajadzētu strādāt Eiropas Savienībā. Apvienotā karaliste. Uh, Eh, tur ir Šepardā, eh, Harry Potter, eh, šīs te um, vietas, un um, tas pats varētu notikt arī, piemēram, Slovēnijā, un mums vajadzētu paplašināt uh, video spēļu uh, nozari, kas ir vērta desmitreiz vairāk nekā zaisainiecība uh, apvienotā karalistē, un tas pats varētu viss attiekties arī uz Eiropu. Ja kādam ir uh, jautājumi par kultūras un radošo zik varat vērsties pie manis. Paldies, ka uzklausījāt mani. Thank you so much. Paldies. Ja nav citu uh, runātāju, tad uh, jā, lūdzu. Take... Es gribēju tikai atsaukties uz to, ko kolēģi teica par to, kā uh, izplatīt informāciju, labās ziņas, bet tā ir uh, mūsu vaina. Ja mēs uh, veicam izsoli viedo pilsētu jomā Eiropā, un ja mums nav pienākums integrēt vietējo zik vai vietējo hābu, tad kāpēc mēs uzskatām, ka tādējādi mēs izplatām informāciju, ja mēs to visu neintegrējam? Uh, pienācīgāk, kā mēs to esam darījuši zinātnē un diplomātijā. Pirmo reizi mums būs hubs Izrēlā, un Izrēļus uh, uh, tiešām ļoti virza šīs uzņēmējdarbības idejas. Kāpēc mēs uzskatām, ka mēs tādējādi izplatīsim informāciju, ja mēs veid, neveidosim tiltus starp uh, um, izsolēm apvāršņu programmā uh, un citām lietām, kā, kā mēs panāksim kaut ko vispār. Tātad, ko es gribu pateikt? Mēs eh, koncentrējamies uz AIT, bet jautājums ir, kāds ir AIT konteksts, ja mēs to neiekļaujam citās schēmās, nevienās no rīcības programmām, struktūra fondos. Uh, Mēs uh, neesam prasījuši eh, dalību valstīm izvēlēties integrētu pieeju, lai uh, integrētu IT un hubus. Tātad mēs varētu teikt, ja vēlties pieteikties uz struktūra fondiem, tad piedāvājiet, kā jūs kombinēsiet struktūra fondus ar IT, jo mēs prasām dalību valstīm trešdaļu no struktūra fondiem tērēt pētniecībai un attīstībai, bet mums nekad nav bijusi ideja paredzēt kā obligātu kritēriju darbības programmām, struktūra fondos, paredzēt um, hubu uh, un zik integrāciju. Mēs sagaidām no šī diezgan ierobežotā budžeta, ka tas mainīs pasauli, bet mēs neesam gatavi to visu integrēt daudz plašākā budžetā, kas uh, piešķirt šai institūcijai lielāku svaru. Uh, Citādāk viss tiek teikts, jā, jūs esat par mazu. Paldies, tas ir ļoti uh, svarīgs uh, aspekts. No komisijas puses mums ir tas gods uh, uzņemt Vivianu Hofmani, kur ir ģenerāla direktora vietniece. Lūdzu, varat izteikties. Mikro, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Oh, sorry. Sorry. Honorable Chair. Godātais priekšsēdētāji, godātās referentes, deputāti, apsveicu ar jūsu ievēlēšanu kā šīs komitejas priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu, lai varu īsi izteikties par jauninājumiem komisijas priekšlikumā. Priekšlikumi par EIT ir vērsti uz to, lai no vienas puses eh, saskaņot EIT ietvaru ar nākotnes apvāršņu programmu un otras puses uzlabotu EIT darbību, izmantojot tās stiprās puses un uzlabojot tās jomas, kas jāuzlabo. Runājot par regulu, komisija piedāvā eh, regulu pārskatīt, rekast procedūru, lai eh, savienotu vienā eh, likumdošanas aktā uh, 2008. gada likumdošanas aktu, 13. gada grozījumu un tagadējo priekšlikumu, lai būtu lielāka skaidrība un uh, izmaiņas būtu vieglāk nolasāms. Un mēs esam piedāvājuši arī to padarīt uh, laikā neitrālu, lai katrā jaunā DFS uh, regula nebūtu jāmaina, lai saskaņā ar EIT regulu uh, Um, varētu pieņemt uz septiņu gadu periodu jaunu strateģisko darbu kārtību. Tas nodrošinās atbilstošo um, saskaņotību ar uh, um, pamatu programmu pētniecības attīstībai un definēs arī strateģiskās uh, ilgtermiņa jomas, arī jaunu zika atlasi un finanšu vajadzības uh, um, šīm jomām. Galvenie jauninājumi ir tādi, ka um, mēs balstāmies uz pierādījumiem, uz 2007. Uh, gada um, ziņojumu, 2016. gada revīzijas palātas uh, ziņojumu un mūsu pašu ietekmes novērtējumu. Galvenie jauninājumi ir tādi, uh, tas tika arī šeit minēts, atvērtība un caurskatāmība, EIT nodrošinās saskaņā ar mūsu priekšlikumu, ka ZIK piemēro uh, atvērtības un caurskatāmības principus, jo īpaši attiecībā uz jaunu biedru atlasi un biznesa plānu izstrādi. Modelis, kas tiek ieviests, saskaņojas ar finanšu ilgspējības prasībām, ko mēs šeit arī um, precizējam. Um, šis modelis ir paistīgs uz samazinātiem līdzfinansējuma līmeņiem un uh, ir jāparedz uh, finanšu ilgtspēja. Pēc šī te perioda, pēc um, 15 gadu perioda, pēc kura finanšu ilgtspēja ir jāsasniedz, EIT būs iespēja parakstīt sadarbības merandu ar ZIK. Par reģionālo dimensiju. Ja reģionālās inovācijas schēmas būtu obligāti jāiekļauj ZIK stratēģijā, un komisija jau piedāvā 10% eh, tam atvēlēt augstās izglītības, augstākās izglītības iestādes, um, Um, tiek piedāvāts tur mērķiecīgu atbalstu paredzēt augstākās izglītības iestādēm, lai tās labāk varētu integrēties uh, inovāciju ekosistēmās, un 25% no budžeta šai jaunajai darbībai ir uh, jāatvēl valstīm, kum ir mērena inovāciju darbība. Runājot par jauno zīkātu lasi, jā, uh, kultūras un radošo nozaru. Zika ir piedāvāts uz 21. gadu. Vēl viens priekšlikums baltīsies uz EIT valdes priekšlikumiem, ņemot vērā strateģiskās prioritātes uh, apārsnī. Ir paredzēts arī EIT um, atbildību veicināt sinerģijas ar uh, ERC un citām uh, apāršņu daļām un citiem ES eh, instrumentiem tiks attīstītas. Visbeidzot, eh, tā kā darbinieku jautājums arī tika minēts, gribētu arī tikai uzsvērt eh, to, ka tagad mēs regulā ieviešam iespēju ilgtermiņa kontraktiem, jeb līgumiem. Vēlreiz paldies, un mēs, protams, esam jūsu rīcībā. Thank you so much. Lielas paldies! Pirms dot vārdu mūsu kolēģiem, gribu dot vārdu Būzeka kungam, jo viņš bija sarakstā, bet viņam bija jāaiziet. Jā, es gribēju tikai uzsvērt to, kas tika teikts iepriekš. Jā, ir jautājums komisijai, kas, manuprāt, nav grūti atbildams. Mums vajadzētu būt risinājumiem lai nodrošinātu, ka aktivitātes, kas šobrīd nav finansiāli ilgspējas, kā piemēram izglītība, arī turpmāk tiktu saglabātas zika ietvaros. Tas nozīmē pēc 2024. gada. Un ja mums tas nerūp, tad tiktu apdraudēts mūsu zināšanu trīstūrs. Un gribu atbalstīt arī to, ko teica mūsu Reņū kolēģis. Reģionālo inovāciju schēmas arī ir jāatbalsta nākotnē pēc 2024. gada, un mēs uh, atceramies, ka trīs zīk, uh, ko jūs minējāt, digitālais uh, klimats un enerģija, tās bija pirmās kopienas, ir svarīgi tās saglabāts tajā pašā uh, ietvarā un paredzēt arī tālāku finansējumu, kā pirmos 15 gadus, ir svarīgi uh, saglabāt uh, to pašu atbildību no EZ institūciju puses par šīm um, kopienām. Paldies, priekšsādātāji. Jums bija konkrēts jautājums, Iepkungs, jā. Bet ļoti īsi, lūdzu. Jā, ļoti īsi jautājums uh, Eiropas komisijas pārstāvēja. Mēs apmeklējām Būdapestu un Vīni un redzējām, ka dažas no šīm zik, kā piemēram ino enerģija, klimats, tās uh, tiešām lieliski strādā, nešaubīgi lieliski strādā, un lielākā daļa no tām ir ļoti tālu no jebkādas finanšu ilgtspējas, un 2023. gads tuvojas, uh, un ko tas nozīmē um, sadarbības memorāns. Uh, tas tāds precizējuma jautājums. Gribu zināt, kas tas ir. Uh, vēl viens ļoti īsts jautājums, lūdzu. Jā, man ir īsts jautājums komisijas pārstāvēji. Jūs teicāt, ka esat iekļāvuši ilgtermiņa līgumu iespēju vairāk kā šo vairāk gadu garumā, taču kas notiks ar šiem desmit cilvēkiem, kas uzsāka darbu kā pirmie? Uh, šie eh, nosacījumi neatieksies šiem cilvēkiem, tādēļ šī problēma netiek atrisināta ar šiem desmit cilvēkiem, ka netiek pagarināt viņu darba līgumi. Paldies! Lūdzu, ja jūs varētu atbildēt, ģenerāla direktora vietniece kundze. Liels paldies! Par zikiem un finanšu ilgtspējību Dažādiem zik ir dažādi biznesa modeļi un peļņas eh, ienākumi, avoti, tādēļ ir labi, ja tie ir tādi diversificēti, un mēs cenšamies veicināt un atbalstīt šādu rīcību, tādēļ piedāvājam šo jauno modeli jaunajā regulā. Un ko tas īsti nozīmētu attiecībā uz šīm attiecībām starp EIT, ZIK un ZIKu status pēc 15 gadiem? Mēs uzskatām, ka ZIK investīcijas un ES investīcijas ZIK ir kaut kādā veidā jāsaglabā. Tādēļ mūsu priekšlikums ir, ka šie saprašanās memorandi varētu tikt noslēgti starp EIT un ZIK, lai kaut kādā veidā tie tiktu saglabāti šajā paplašinātajā ģimenē. Un kāds šis sadarbības memorands uh, būtu? sagatavots, tajā varētu noteikt eh, zika pienākums, tiesības pēc šī laika perioda, runāt par tādiem jautājumiem kā zīmola izmantošana saistībā ar, arī ar turpmāko rīcību, ņemot vērā visus juridiskos eh, komercprakses jautājumus. Un es domāju, ka eh, šie būs tādi instrumenti, kas varēs palīdzēt saglabāt šos zik inovāciju satvarā attiecībā uz EIT. Runāt par darbiniekiem. Jā, mēs šobrīd veicam analīzi, un atbildi ir tāda, ka ņemot vērā darbinieku reglamentu nosacījumus, tā ir situācija, kur mēs nevaram atrisināt. Tādēļ ja mēs jaunajā regulā piedāvājam šo citādāko situāciju jaunajam periodam. Paldies! Un tagad noslēguma vārdi abām divām referentēm. Sākumā Matijas kundze lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Visas šie komentāri, izņemot pēdējo komisijas komentāru, manuprāt, komisija pieļāva kļūdu. Mēs centīsimies atrast tādu risinājumu, kas ļaus mums virzīties uz priekšu, jo paliks eh, pāris cilvēki bez darba vienkārši administratīvas kļūdas dēļ. Manuprāt, komisijai jāuzņemas atbildība par šo situāciju un jāceņš atrasināt tā, šī problēma. Un tad eh, runājot par eh, strateģiskās eh, darba kārtības ziņojumu, varu piekrist referentes viedoklim, ar prieku sadarbojos ar viņu. Protams, ka izcilības kritērijam ir jāpaliek spēkā, un tas ir jāpiemēro visā Eiropā. Un es domāju, ka mums tas varētu palikt arī nākotnē, taču nevajag koncentrēties tikai uz šo vienu kritēriju. Ir jāpiemēro vēl citi kritēriji. Mums ir jāstrādā arī pie šiem jaunajiem zikiem, piekrīt referentē par teikto šajā sakrībā. Un tagad par manu ziņojumu paldies par jūsu komentāriem. Man nav laika uz katru individuāli atbildēt. Tik uzdoti vairāk jautājumu attiecībā uz apjomu, proti ziku Ilgtspējība Un šo, šī problēma mums ļoti uzmanīgi jāizpēta. Mums ir jāņem vērā vesela virkne aspektu, jo visi ziki pirmkārt ir ļoti dažādi, tie strādā pie vienas tās pašas problēmas, taču ļoti dažādos sektoros. Tātad mums ir šī viena uh, Un tā pati problēma, taču pie tā strādās dažādos veidos, iesaistot dažādas eh, kopienas. Tādēļ mums ir nepieciešama šī politiskā pieeja, ņemot vērā ziku apstākļus, ņemot vērā šos eh, konkrētos apstākļus uz vietas, reģionos. Mēs nevaram piemērot vienu eh, piegriesni visiem. Tas nebūtu iespējams, ņemot vērā arī ar kādām sociālajām problēmām zika saskars. Runājot par to, vai EIT ir veiksmes stāsts vai nē, mēs neapšaubām tā pastāvēšanu, taču vienkārši apgalvojam, ka inovācijas vienkārši nerodas nekurienā, ir nepieciešami vairāki smaga darba gadi uh, inovāciju jomā, lai varētu kaut ko uzrādīt mūsu sabiedrībai. Mēs runājam par tādu institūtu, kuram ir 11 gadu pastāvēšanas pieredze. Uh, šobrīd, un tiešām būtu grūti pateikt eh, šobrīd vai pēc šiem 11, 12 gadiem tas ir veiksmīgs projekts vai nē. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks, un pašreizēja līdz šim gūtie rezultāti liecina par to, ka um, daudz kas ir ticis panākts, un to mēs varam novērtēt nevis tikai, nevis vienkārši šī institūta esamību, bet gan šo projektu rezultātus. Tad uh, šīs, uh, šie lielie uzņēmumi, multinacionālai uzņēmumi, šeit mums ir jāsazinās ar MVU, jo lielākā daļa kopienu veido šie MVU. Mums tas viss ir jāatspoguļo arī mūsu darbā, palūkojoties uz šo Eiropas Savienību kā tādu. Protams, ka ir jāiesaist lielie uzņēmumi, taču mēs nedrīkstam aizmirst pamatu visam Eiropas Savienībā, un tie ir MVU. Protams, dzimumu līdztiesība, sadalījums, pie tā ir jāstrādā, pie geogrāfiskā līdzsvara, taču, manuprāt, kolēģi jau uz to atbildēja. Un tad tā runājot plašāk, manuprāt, mēs atrodamies lieliskā situācijā, kur panāksim lielisku regulu, kurā ir atrunāti visi pieminētie jautājumi. Uh, un es domāju, ka mēs spēsim spēcināt EIT lomu un aizsargāt šo moto, šo moduli, kas darbojas, bet ka mēs varēsim uzlabot šo moduli ar labākām kapacitātēm un politikām. lai varētu nodrošināt uh, darbu kopienām. Vēlos pateikties uh, visiem kolēģiem par paustiem komentāriem un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim ļoti auglīgi turpināt sadarbību. Liels paldies! Tagad vārds Karvalju kundzei lūdzu. Sākumā es vēlos pateikties Matijas kundzei, pārējiem referentiem, ēnu referentiem, visiem kolēģiem par paustiem ieteikumiem un esmu pārliecināta, ka mēs lielākoties esam vienas prātis. Mēs visi runājam par līdzsvariem, geogrāfisko dzīmumu, labāko līdzsvaru. Mūsu ēnu referents apgalvo, ka jāpanāk arī labāks balans zināšanu trīs stūrī Šis aspekts katrā gadījumā tiks uzsvērts ziņojumā, un mums ir jāturpina darbs, piemēram, strādājot pie jautājuma par izcelsmes kritēriju saglabāšanu, labāku izcel, izcilības uh, konstatēšanu, lai nodrošinātu arī radošumu, lai šis izcilības kritērijs nodrošinātu labāk līdzsvaru visā Eiropas Savienībā. Šeit mums ir jāvelta darbs. Tāpat mums vēl ir jārunā padziļinātāk par otro zik iespējamo. Un ir jābūt taisnīgiem, līdzsvarotiem ilgspējības kritērijiem šiem trim zik, kas ir noslēgti. Piemēram, balstoties uz reģionālajiem pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem Viss tas, ko pieminēja Buzeka kungs, tātad darbs vēl ir veicams, taču es domāju, ka mēs visi esam vienas prāts, ka ir jānodrošina labāk EIT darbība, lai atrisinātu visas šīs problēmas. Un es ļoti priecājos, ka jūs nosūtat mums rakstiski arī visus šos ieteikumus, kurus ņemam vērā, gatavojot ziņojumu. Lielas paldies! Lielas paldies! Ar to mēs varam noslēgt diskusijas par šo darba kārtības punktu. Vēlos pastāstīt par nākamo punktu, kas ir paredzēts 18. 19. mārs 2012. gadā, kad eh, ziņojuma priekšlikumu pārskatīsim. Uh, Pēc tam eh, var iesniegt grozījumus līdz 24. martam, 27. un 28. aprīlī notiks itrē balsojums, un tad būs jāplūkojas, kad mēs varēsim balsot par šiem abiem ziņojumiem plenārsēdē. Tagad varam pāriet pie 12. darba kārtības punkta, centīsimies strādāt vēl raitāk. Taču centīsimies nodrošināt, protams, arī laiku diskusijām. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisiju par pašreizējo stāvokli direktīvas par tīklu un informācijas sistēmu drošību, šo NIS direktīvu īstenošanu un vēlos sveikt uh, komisāra uh, pārstāvu Jakubu Boratīnska kungu, kurš ir kiberdrošības digitālās privātās politikas uh, departamenta vadītājs CNCT ģenerāldirektorātā. Viņš mums centīsies sīkāk eh, pastāstīt par komisijas eh, nostāju. Vēlos jums atgādināt, ka šī NIS direktīva tika pieņemta 2016. gada 6. jūlijā. Eh, transponēšanas perioda datums bija 9. maija 2018. Un pirmais pārskata ziņojums tika iesniegts jāiesniedz 2021. gada 9. maijā. Dalībvalstīm līdz 2016. gada 9. novembrim bija jāidentificē uh, operatori būtiskākajiem pakalpojumiem nodrošinātājiem, piemēram, elektrības, transporta sektoros, kā arī digitālās infrastruktūras jomās. Un nesen komisija ir sagatavojusi pirmo ziņojumu attiecībā uz direktīvas pārskatu klauzulu, kurā koncentrējas uz to, kā dalībvalsts ir uh, īstenojuši dažādo būtisko pamat pakalpojumu operātoru identifikācēšanu. Un ziņojumā ir atklātas arī būtiskas eh, nepilnības. Un tagad es vēlos dot vārdu Boraķīnska kungam, sniegt mums dziļāku informāciju par šiem aspektiem, kā arī citiem, kas ir būtiski saistībā ar NIS direktīvu. Kamēr eh, Boraķīnska kungs uzstāsies, vēlos lūgt viņu ievērot eh, desmit minūšu runas laiku. Uh, un lūdzu visiem pieteikties, izteikties. Koordinatoriem prioritāte, bet mums būs tikai viena jautājumu kārta, lai mēs varētu laicīgu noslēgt darbu 4.45. Lūdzu, Baratjīnska kungs, vārds jums. Jauku pēcpusdienu, dāmas un kungi, liels paldies priekšsēdētāji par uh, iespēju komisijā izteikties. NIS direktīva mums ir pamats, pīlārs Eiropas kiberdrošības satveram. Tas ir pamattiesību akts, kas ir pieņemts Eiropas Savienībā šajā jomā. Ceļš nav bijis vienkāršs. Šīs direktīvas sarunas prasīja trīs gadu periodu, un Eiropas parlaments šeit spēlēja arī nozīmīgu lomu, lai noslēgtu veiksmīgi šo procesu. Un jāatzīst, ka kopš tā laika mēs eh, rīkojamies daudz raitāk, tagad tikai pusotru gadu veltam šai procesam. Vēlos mazliet atgādināt, ka NIS direktīva principā runā par trim jautājumiem - par to, ka ir jānodrošina pamat iespējas dalību valstu ietvaros, otrkārt Ir tādi kritisko sektoru uzņēmumi, kuriem jānodrošina riska pārvaldības prakses, ziņojot par nozīmīgiem pārkāpumiem. Un trešā direktīvas daļa attiec uz Eiropas Savienības līmeņa sadarbības mehānismiem. Direktīva tika pieņemta 2016. gada vidū. Transponēšanas datums ir 2018. gada 9. mājas. Un Transponēšana bija liels izaicinājums virknei dalībvalstu, taču līdz šī gada septembrim visas dalībvalstis ir īstenojuši, eh, paziņojuši par pilnīgu transponēšanu. Šobrīd mums vēl nav pilnvērtīga aina par šo transponēšanu, taču šis pamatslieksnis ir ticis sasniegts un mēs cenšamies eh, nodrošināt uh, to, ka visas eh, pamats sastādājas no šīs pamata eh, direktīvas ir transponētas. Komisija sagatavoja arī ziņojumu par šiem galveno pakalpojumu operatoriem. Šis darbs bija ļoti izaicinošs, šī situācija ir tāda eh, unikāla, jo šī direktīva tika pieņemta balstoties uz iekšējā tirgus uh, 114. panta tiesību aktu, taču šie uzņēmumi, kas atrodas uh, apsvērumu jomā, tie tiek aplūkoti katrs individuāli katrā dalībvalstī. Pastāvēja dažādas uh, bāžas par iespējamo ietekmi, par fragmentāciju. Tādēļ mums ir paredzēta īpaša klauzula, kur komisija ir jāsagatavo ziņojums par šīs identifikācijas pamatojamību laicīgi. Pirms 2021. gadā maijā jāskato pēdējais ziņojums. Dalībvalstīm tiek nodrošināts seši mēneši, lai identificētu šos pamatkritiskos operators. Tas bija 2018. gada novembris. Mums bija paredzēts sešu mēnešu laikā sagatavot ziņojumu, bet atkal bija kavēšanās attiecībā uz šī procesu sarežģītību, un mēs dodam priekšroku ilgākam laika periodam, lai gūtu pilnīgāku pārskatu. Tādēļ šis eh, ziņojums tika publicēts oktobrī pāris mēnešus vēlāk, un mans ieteikums jums ir iepazīties ar šo ziņojumu. Un ja mēs aplūkojam secinājumus, šajā ziņojumā ir kon tika konstatēti vairāki trūkumi konsistencē, un kad mēs Un, kad mēs runājam, tad parasti mēs sagaidām, ka šie uzņēmumi, kas darbojas finanšu, enerģētikas, banku sektorā, šiem cilvēkiem parasti ir tāds salīdzinājums, pakalpojumu loks, kas tiek atzīti par šī operatoriem vai netiek, raugoties no konkrētās sistēmas puses. Un mēs pētījām informāciju, kur saņēmām no dalību valstīm par tā dēvēto kritisko pakalpojumu nodrošinātājiem, un mēs redzējām, ka pastāv ļoti dažādas pieejas atšķirības dažādajās dalību valstīs. Dažreiz, piemēram, ir tāds ļoti ļoti ģenēriska definīcija dažādām kategorijām, kā piemēram elektrības piegāde, elektroapgāde, bet dažreiz bija daudz specifiskākas, specifiskā kritērija prezentācijās, kur tika aplūkot tādi jautājumi, kā elektrības piegāde, ražošana, uh, un tā tālāk. Un es negribu pārāk iedzināties šajās detaļās, bet šie ir tie elementi, ar kuru palīdzību mēs varējām konstatēt atšķirības. Tad vēl dalība valsts izmanto dažādas sliekšņus, piemēram, saražotās eh, elektrības apjomi vai autonomo sistēmu savienojumu skaits, ja mēs palūkojamies, piemēram, uz internetu apmaiņas punktiem, un atkal mēs konstatējām ļoti ievērojams atšķirības starp dalībvalstīm. valstīm. Un gala rezultātā ir arī ļoti dažādi kritisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu skaitļi beigās, un balstoties šo analīzi, kad būs, būs eh, ļoti uh, detalizēta aina par šo situāciju dalībvalstīs, pēc tam, kad būsim noslēguši mūsu uh, analīzes procesu un ir redzams, cik ļoti situācija ir sadrumstalota. Tas, protams, ietekmē arī kiberdrošību. Tas ir, šeit runa tikai par pārobežu atkarību, bet arī par vienādiem spēles noteikumiem. Piemēram, daži uzņēmumi dažās dalībvalstīs tiek pakļauti dažādiem pienākumiem šajā direktīvā un citi nē. Taču tas ir tikai viens aspekts, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies. Mēs ļoti intensīvi pētām nacionālās eh, transponēšanas eh, procesus praksē. Es un mana komanda viesojamies dažādām dalībvalstīm. Šobrīd esam noslēguši pusi no šīm vizītēm, esam runājuši ar iestādēm. Šī kopīgā sistēma eh, ir diezgan sarežģīta. Piemēram, ir dažās vietās centrālā iestāde, bet citās valstīs šīs sistēmas ir decentralizētas un ir sektorālie regulatori, kas pārskata kiberdrošības jomas. Tātad, principā, mēs runājam ar šiem dažādiem starpniekiem arī ar valdībā un uh, atsevišķi arī ar uzņēmumu pārstāvjiem, kuri ir iekļauti šīs direktīvas aptvērumā. Un tādēļ mums uh, ir iespējams gūt lielisku pārskatu par to, kas notiek. Un profesionāli runājot, var teikt, ka tas ir tāds ļoti auglīgs uzdevums, jo mēs redzam reālo ietekmu uz vietas. Piemēram, vienā dalībvalstī man stāstīja, ka pateicoties NIS direktīvai bija iespējams pieņemt četreiz vairāk kiberdrošības ekspertu uh, centrālajā institūcijā, tādējādi nodrošinot tiešām reālu NIS direktīvas īstenošanu. Un citā dalībvalstīs runāja ar kiberdrošības pārstāvjiem uzņēmumu līmenī, kas apgalvoja, ka pateicoties NIS direktīvas transparentšanai pirmo reizi, viņi tiek nopietni ņemti vērā no valdes puses un saņem arī attiecīgi budžeta līdzekļus. Tad mēs redzam šo reālo efektu uz vietas. Uh, Taču, protams, ka mēs dzirdam un redzam, ka vēl daudz darba ir jāpaveic. Ir tādas valstis, kur ir jāpieņem papildu vadlīnijas, kā piemērs, jāpieņem sekundārie tiesība akti. Tātad, neraugoties uz to, 2016. gadā, kad mēs pieņēmām direktīvu, mēs, manuprāt, vēl atrodamies tādā agrīnā posmā attiecībā šīs direktīvas īstenošanu. Kā jau priekšsēdētājs minēja, pārskata datums ir 2021. gada mais, kad mēs paredzam pārskatīt šo direktīvu, un Bretona kungs savos uzklausīšanas laikā ir uh, arī minējis, ka vēlas vēlākais beigt šo pārskatu procesu līdz 2021. gada mājām. Un noslēgumā vēlos runāt par šīs direktīvas izveidotās iestaides sadarbību, un, manuprāt, šeit darbs bija veiksmīgs, dalībvalsts savā starpā sadarbojas, lai pielāgotu šavas pieejas, apmainītos ar pieredzēm, un turklāt šī institūcija ir, kļu, šī struktūra ir kļuvusi par galveno sadarbības eh, struktūru, kas iet pat tālāk par kiberdrošības jautājumiem. Piemēram, pēdējais piemērs ir 5G tīklu sadarbību, pie kur strādāja NIS sadarbības grupa un darbu atbalstīja komisija. Un šī NISA jaunais mandāts kiberdrošības aktā nodrošina arī būtisku lomu dalību valstīs īstenojot šos procesus. Mēs turpināsim jaunas iniciatīvas, taču NIS direktīvas pilnvērtīga īstenošana ir pamats visam. Tam ir jāvelta nepieciešamie resursi, kā arī pietiekama politiskā uzmanība. Tostarp no parlamenta. Paldies! Lielas paldies! Paldies par skaidrojumu! Paldies, ka paturējāt prātā arī laiku jums atvēlēto. Divi runātāji pieteikšies izteikties ja citiem kolēģiem pēc pirmiem diviem jautājumiem rodas iedvesma, lūdzu, varēsiet izteikties. Nekas Ciljo kundze, lūdzu. Uh, I said thank you very much. Uh, was... Paldies. augstu vērtēju šobrīd uh, uzzināt informāciju par NIS īstenošanu un to, kādas problēmas jūs atklājat, balstoties uz jūsu sniegtiem secinājumiem. Manuprāt, ir skaidrs. Nu, vismaz atbilstoši jūsu teiktajam un izdarītiem secinājumiem. Dalībvalsts bija izstrādājušas virkni dažādu metodiku, tās atšķi, uh, atšķīrās. Uh, Atšķīrās arī interpretācija par to, kas konkrēti būtu būtisks uh, pakalpojums NIS direktīvas ietveros, un tur tad roda šī fragmentācija. Un tas kā reiz ir pretrunā direktīvas mērķim. Ja tā, NIS direktīvas pārskats un pielāgošana, ja īpaši runājot par aptvērumu, kā arī sadarbības uzlabošana starp dalību valstu iestādēm, šādā gadījumā bez tā neiztiksim. Obligāti būs jārisina kaut kad šajā sasaukumā, bet ne sasaukuma beigās, pēc iespējas ātrāk. Tas vienkārši ir jāizdara. Nedrīkstam pieļaut šādu situāciju, šis problēmas ir jāatrisina. Un tādēļ, manuprāt, varbūt būtu vērts domāt par regulu, nevis par direktīvu. Zinām, kādas problēmas ir ar direktīvām. Interpreti, interpretācijas iespējas ir pārmēru plašas. Un šeit galu galā mēs strādājam jomā, kur vairāk nekā citās ir nepieciešami īsi termiņi un skaidrs veids, kā interpretēt šīs idejas. Būtu ļoti interesanti un ļoti jauki, ja pārskats būtu regulas veidā, tātad šī pārskatītā versija, nevis direktīvas veidā. Paldies, paldies, Kastīļo kundze! Kristova kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Nacionālā Bulgārijas nodokļu aģentūra cieta no uzbrukuma. Pēc šī kiberuzbrukuma vairāk nekā 5 miljonu pilsoņu dati tika um, publiskoti. Komisijas vizītes kontekstā gribētu jautāt, vai jūs jau bijāt Bulgārijā, un ja tā, kā vērtējat situāciju tur? Paldies! Virkunēns kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par prezentāciju! Manuprāt, kad runājam par kiberdrošību, ir svarīgi par to rūpēties visos līmeņos - uzņēmumos, dalību valstīs, Eiropas līmenī Gribētu jums jautāt, kur jūsuprāt slēpjas tas lielākais risks, kur ir jārīkojas vairāk? Vai ir kaut kādi konkrēti sektori, nozares sabiedrībā, mūsu valstīs, ikdienā, kam nesam pie, pietiekam uzmanību pievērsuši kiberdrošības jomā? Vai, vai tas ir no dalībvalsts atkarīgs, dalībvalsts līmenī būtu jārīkojas vairāk vai vairāk? uzņēmuma līmenī vai konkrēti par tehnoloģiju, tātad tehnoloģijām pievēršoties. Jūs par 5G runājāt, vai ir vēl kaut kādas jaunās tehnoloģijas, kur ir tādi labi apzināti jauni kiberdrošības riski? Un vēl, ko jūs domājat, vai mēs veicam pietiekam daudz pārbaužu un apmācību dalību valstīs un dažādajās organizācijās? lai mēs būtu informēti, apmācīti un zinātu, kādi ir tie kiberdrošības riski, ar ko saskaramies. Paldies! Paldies! Ja nevienam citam vairs nav vēlmes izteikties, tad aicinu lūdzu jums iespēju atbildēt uz šiem trim komentāriem. Un, ja nu kādi gala noslēguma komentāri jums būtu, tad arī lūdzu, Buratīnskī kungs. Nē, vēl kāds? Klaus Buhner. Please, you have the floor. Sorry. Sorry, I thought... I... Uh, Atvainojos. Man šķita, ka man dos vārdu. Divi da, divas dažādas jomas, kur mums jābūt piesardzīgiem. Pirmais ir parastais juridiskais veids, kā datus var nodot trešajām pusēm. Un otrs ir nelikumīgais veids. Kas attiec uz šo nelikumīgo pusi? To mēs neatrisināsim ar direktīvas palīdzību. Jo, kā jau minēju, tas ir nelikumīgs veids, jebkurā gadījumā. Un ir iespējas nelikumīgi nodot datus. Tās ir ļoti lielas. Es domāju, ka jūs jau zināsiet par diskusijām par Huawei, bet ne tikai tas. Mums šeit Eiropā ir sistēma saistībā ar personas datu nodošanu nelikumīgā veidā, kad tas notiek. Valdības uh, pievēr aci un neko nedara. Manuprāt, šis ir labs veids, kā uzsākt diskusijas. Bet tas nevar būt vēl diskusijas beigas. Mums ir jāpārtrauc nelikumīga datu nodošana, kas notiek visur Eiropā. Paldies! Thank you so much. Liels paldies! Nu gan jums vārds, lūdzu. Paldies! Paldies par visiem komentāriem! Sākumā gribētu pateikties Peres Kastīļo kundzei par komentāriem. Viņa ir lielā mērā atbalstījusi mūsu darbu šajā jomā, jo īpaši kiberdrošības akta kontekstā. Nu, es domāju, ka jūs jau zināsiet, ka pārskata kontekstā Mēs diskutēsim par visiem variantiem. Tātad analizēsim to, kas būtu tas labākais veids, kā nodrošināt saskaņošanu, ja tas būtu nepieciešams. Var tikai teikt, ka ir bijuši centieni no dalību valstu puses strādāt šajā virzienā, bet tas ir attiecībā uz nesaistošiem pasākumiem. Piemēram, ir pieņemtas vadlīnijas par drošības pasākumiem, incidentu ziņošanu, uh, uh, identifikācija ir kaut kāds vienošanās panākts, bet nu skatīsimies beigās, kāds būs tam visam rezultāts. Ir tikai viena direktīvas joma, kas zināmā mērā ir harmonizēta. DSP digitālie pakalpojumi sniedzēji, piemēram, mākoņu datošana, bet tur ir tāda ne īsti saistoša pieeja. Tur uzraudzība nav tik aktīva kā attiecībā uz operatoru darbu. Bet, nu, jebkurā gadījumā, paldies jums par viedokli. Ziniet, rēķinieties, ka noteikti atklāsim plašas konsultācijas un ar nepacietību gaidīsim arī parlamenta viedokli. Par Bulgāriju. Jā, zinām patiesībā. Esam informēti par šo visai lielo incidentu. Iestādes ar mums sazinājās, bija viedokļu apmaiņa. Sīsernet uh, tīklā kas ir tātad iespēja ziņot dalību valstīm. Tā ir tā galvenā saskartne, kā viens otram varam palīdzēt tehniskos jautājumus. Šobrīd var tikai teikt, ka pavisam nesen bija vizīte Bulgārija, bet šajā procesa stadijā mēs vēl nekomentējam un atsevišķi savus konstatējumus vārdā nesaucam. Šobrīd ir vēl agrs brīdis, un kopējā ziņojumā būs tādas nogludinātākas, vispārīgākas atbildes. Uh, Tādēļ es atvainojos, bet šobrīd nevarēšu jums neko konkrēti teikt. Pilnīgi skaidrs, ka ir problēmas um, dažādās dalībvalstīs. Uh, tātad šis uh, brieduma līmenis ir atšķirīgs, un tas arī bija iemesls, kādēļ izstrādājām direktīvu. Bieži vien mēs sakām, ka ir atšķirība. Tātad bija valsts, kam bija daudz mājas darbi jāizpilda, un tas ir tas, kas šobrīd notiek. Bet mēs gribam iet tālāk uz priekšu sadarbības grupas darba kontekstā. Arī tā bija parlamenta ideja sarunās. Pārliecināties, ka sadarbības starp dalību valstīm ir taustāmāka, ka to var arī uzraudzīt. Ir mums šīs divgadu darba programmas, diskusijas notiek, dalībvalsts šobrīd skatās, ko darīt ar pasākumiem, nu, piemēram, uh, Erasmus tipā kiberdrošības ekspertu apmaiņa starp dalību valstīm. Mums ir finansējums, kas mums ļautu šo pasākumu sākt nākamgad. Ir arī priekšlikums uzsā, uzsākt uh, savstarpējos izvērtējumus dalību valstīm. Tas noteikti arī mums uh, ļautu panākt progresu. Ejam uz priekšu. Nu, viegli nav, jo ir vēl aizvien viedoklis, ka kiberdrošība mm, ietver nacionālo drošību, tādēļ ne visu var atvērt Eiropas Savienības līmenī, risināt vai sadarboties. Un par jūsu jautājumu. Gribētu tikai teikt. Pasākumi, kas saistīti ar NIS direktīvu, saka sekojošo valstu un arī sektoru attīstības līmenis atšķiras. Nu, piemēram, jūs runājat par risku salīdzināšanu. Ir ļoti grūti salīdzināt, bet tā, tas sektors, kur risks materializējās ļoti agrīni, jo tā rezultātā būtu radušies finanšu zaudējumi, bija finanšu sektors. Tādēļ, ja paraugāmies dažādiem sektoriem, tad bankas un citas finanšu iestādes, visticamāk, ir tās, kuras ir vis tālāk tikušas attiecībā uz aizsardzības pasākumiem kiberdrošības jomā un arī Eiropas līmenī daudz kas ir noticis. Nu, piemēram, vienotais uzraudzības mehānisms ECB ļāvis to panākt. Bet, ja, par, ja dodamies dalībvalstīm, tad tas ir redzams, ja runājam ar kiberdrošības eh, cilvēkiem bankās, nu, viņi parasti ir krietni informētāki nekā citi. Un tā būtu tā otra, tā otra dimensija, kur arī tātad, eh, līmenis ir augsts, ir slimnīcas, jo mūsdienās slimnīcas strādā ar milzīgu datu apjomu, ļoti sensitīvi dati, bet tajā pašā laikā, nu, viņiem aizvien lielākā mērā ir jāpaļaujas uz šiem datiem, lai veiktu operācijas, dažādi veidi intervences, viņiem jāpļaujas uz IT infrastruktūru. Arī tur rādītāji ir augsti, un arī tā ir joma, kur redzat, ka jā, darba vēl atliek daudz un slimnīcas pēc definīcijas ir netik bagāts kā bankas, tādēļ arī tā ir joma, kam jāpievērš īpaši uzmanība. Valsts administrācijas. Tās kā tādas nav direktīvas aptvērumā. Tā bija daļa no komisijas sākotnējā priekšlikuma, ko dalībās nepieņēma. Ko esam pamanījuši? Vairākas dalībvalsts nacionālajā transponēšanā to patiesībā iekļāva. Mēs par to tikai priecājamies. Bet, nu, tā būs tendence nākotnē. Jebkurā gadījumā dalībvalsts veids nacionāls pasākums, lai aizsargātu savas valdības, pašvaldības, to sistēmas. Par citām tehnoloģijām, ne, nu, jebkas, par ko runājam, autonomās, tātad auto, 5G, tie ir piemēri, kur kiberdrošība būs būtiski svarīga atbildes daļa kas būs būtiski nepieciešama, lai šīs tehnoloģijas varētu sākt izmantot. Kas attiecas pēdējo jautājumu? Es īsti nezinu. Nu, varu tikai teikt, ka neatkarīgi no tā, ko darīsim NIS direktīvas ietvaros, mēs runājam par noturību pret kiberdraugiem, aizsardzības uh, veidu izstrāde, kā uzņēmumi, valstu iestādes var labāk izsargāties no kiber uh, incidentiem. Mēdīja parasti runā par uzbrukumiem, bet NIS direktīva ir instruments, kas runā par visa veida risku. Ir nopietni incidenti, kas patiesībā nav saistīti ar uh, kādām ļaunprātībām. Ir incidenti, kas saistīti, piemēram, gaisa satiksmes trā, uh, kontroli, un tie ir radušies vienkārši tādēļ, ka um, programmatūra nav pienācīgi aktualizēta. Arī tas ir incidents. Nu labi, jebkurā gadījumā tā pamata ideja ir, ka mēs šeit runājam par noturību, aizsardzību uzņēmumu līmenī, procedūrām, bet jā, jāatceras arī visa šī kopējā kopaina attiecībā uz cīņu pret kibernoziedzību. Neligumīga datu pārtveršana ir viens no krimināli sodāmiem nos, uh, noziegumiem, kas ir definēts Eiropas Savienības likumdošanā. Uzbrukuma informācijas sistēmām 2011. gada tiesību akts, tas pavisam nesen ir pārskatīts, arī tā ir joma, kas uh, lielā mērā papildina mūsu preventīvo darba pusi un kibernoturību. Paldies! Liels paldies par šo informāciju, paldies par komentāriem! nopietns jautājums. Joma un jautājums nopietns, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai vēl jo vairāk stiprinātu digitalizāciju, stiprinātu māk, eh, iespējas veidot mākslīgo in, in, intelektu un arī kritiskie infrastruktūrai ir jābūt tam gatavai. Ir svarīgi palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt atbilstību standartiem un prasībām un nodrošināt arī drošību. Tas jau ir tas svarīgākais. Paldies kolēģiem, kam bija pacietība uzturēties līdz pat beigām. Šajā zālē mūsu komitejas sanāksmes laikā, es domāju, nu varam sanāksmi slēgt, un tad koordinātori sāks darbu. Pūksteni piecos. Rīt no rīta. Savukārt skatīsimies, kas notiks tālāk, notiks viedokļu apmaiņa ar enerģētikas komisāru deviņos rīt sākam darbu. Lielas paldies visiem!